vadītājiem par daudzām politikām, un mēs šo, tas, šo to esam kopā arī paveikuši. Taču ir arī jautājumi, eh, par kuriem mēs runājam, bet eh, neko daudz īsti nedarām. Un tas galvenokārt notiek tieši ekonomikas jomā. Ķīna ir supervāra, politiska supervāra, eh, supervāra arī militārijā un starptautiskajā jomā. Tas ir tehnoloģiju jomas līderis, biznesa jomas līderis un eh, Ķīnu sen nevar uzlūkot eh, par jaunatīstības valsti. Jā, tā ir valsts, kas attīstās, jebkurā eh, gadījumā, taču ņemot vērā tās ekonomisko vāru pasaulē, nu, mēs, protams, gaidām zinām savstarpējību attiecībās. To mēs sagaidām no Ķīnas puses strateģiski partnerību balstoties uz savstarpējības principu ievērošanu. Eiropadome arī lūdza komisiju nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā uzlabot mūsu ekonomiskās un biznesa attiecības. Un e, tieši tas ir mūsu darbs e, pašlaik. Mēs sagatavojam valsts atbalsta e, normas un noteikumus trešajām valstīm, ar kurām sadarbojamies. Uh, Mēs zinām, cik eh, Eiropas Savienības um, robežās ir svarīgas eh, un uh, eh, strikta šīs normas par valsts atbalstu, bet mēs vēlamies nodrošināt arī vienlīdzīgus spēles noteikumus. Mēs vēlamies, lai konkurence būtu godīga, nevis negodīga. Mēs eh, vienmēr apgalvojam, ka eh, mūsu iekšējais tirgus ir atvērts visiem, bet mēs nevaram pieļaut eh, to, ka notiek negodīga konkurence. To mēs nevēlamies ielaist savā tirgu. Um, kā Tuskungs sacīja, mēs gatavojamies noslēgt investīciju nolīgumu līdz 2020. gadam. Tas ir ļoti svarīgs. Uh, jo mēs vēlamies, lai šīs te investī, sadarbība investīciju jomā plauktu. Bet sarunas notiek, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Mēs esam strateģiskie partneri, es jau teicu, un mēs politiskajās jomās arī sadarbojamies ļoti cieši, bet ekonomiskā sadarbība ir viena no tām jomām, kur ir nepieciešama tālāk uzlabojuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus uh, spēles noteikumus, lai Eiropas uzņēmumi varētu darīt Ķīnā to pašu, ko Ķīnas uzņēmumi var darīt Eiropā. Es pilnībā piekrītu. Un noslēgumā padoms vārdā uh, vārds Donaldam Tuskam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Divas piezīmes. Vispirms. Paskaidrojums Marijai. Šī nebija pēdējā Eiropadoma pirms uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ļoti iespējams, ka mēs arī aprīlī tiksimies, lai runātu par Brexitu. Un pilnīgi noteikti tiksimies 9. maijā Sibiju, Rumānijā, lai apspriestu eh, mūsu Eiropas Savienības stratēģiju. Bet tā būs neformāla tikšanās un tomēr. Tur tiks runāts par ļoti svarīgiem eh, jautājumiem. Parāžu kungam vēlos teikt. Parāžu kungs, jūs prezentējāt eh, tādus kaismīgus argumentus pret otro referendumu. Taču tai pastiesība ir tāda, ka otrais referendums notika 16. Eh, gadā Pirmais rauns notika jau 1975. gadā, un tad vairums e, Britu nolēma, ka apvienotās e, karalistes e, vieta ir Eiropas kopienā. Nu, jūs pirms trīs gadiem uh, domājāt, ka var saorganizēt referendumu, lai atceltu iepriekšējā referenduma darbību. Un to pašu jūs atkal vēlties atkārtot šodien. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Debates par šo darbkārtības jautājumu ir beigušās. Euh, euh, Darbie kolēģi, turpināsim, turpināsim mūsu diskusijas kopīgās Uh, debats mobilitātes pakete. Kilonen kundze ziņojums izpildes nodrošināšana prasības un īpaši noteikumu antrotas pants pat nozarei izstrādājušo transporta līdzekļu vadītāju norīdošainai darbā. Vamde Kampa ziņojums ikdienas un iknedēļas transporta līdzekļu vadīšanas laika minimālajā pārtraukuma un atpūtas laika posma un pozicionēšana tahogrāfa palīdzību un Ertuga kunga ziņojums pielāgošanas norisēm autotransporta nozarei. Tagad dodu vārdu Kilonen kundzei. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nu, šī jau ir izvērtusies par tādu kā sāgu. Mums tiešām ir nepieciešama pamatīga piepūle lai mēs varētu turpināt šo tempu procesam, kas aizsākās pirms eh, diviem gadiem. Te ir runa par taisnīgiem eh, darba un atpūtas nosacījumiem, atbilstošiem sociālajiem apstākļiem, eh, kas tirgu būtu jānodrošina transporta jomā. Mēs esam sastapušies ar ļoti daudziem izaicinājumiem, izstrādājuši virkni kompromisu, bet daži uh, uzskata, ka kompromisu ir pat pārāk daudz. Citiem savukārt liekas, ka likumdošana nebūtu neiet pietiekami tālu, ka ir vajadzīgi vēl stingrāk noteikumi. Kompromisi ļoti reti nozīmē to, ka cilvēki uh, vienkārši atstāja telpu uzskatot sevi par uzvarētājiem. Nu, eh, ne, bet ne visi tā jūtas. Bet galu galā mums ir tomēr diezgan eh, taisnīgi nosacījumi eh, pašreizējā priekšlikumā, kas tomēr ļautu transporta nozars darbiniekiem strādāt visā Eiropā uz līdzīgiem nosacījumiem. Daudzkārt ir ticis apgalvots, ka Ehm, bija daudz kompromisu, par kuriem vienošanās bija diezgan sarežģīta, un tomēr eh, ir diezgan daudz pieņemt varbūt eh, atsevišķus lēmumus, kas tomēr pieļauj atšķirīgus noteikumus. Mūsu uzdevums ir nodrošināt uh, cilvēku cienīgus nosat darba apstākļus uh, strādājošiem, bet uh, ir jāraugās uh, lai realizējot to visu dzīvē, auto pārvadātāju kompānijām nebūtu iespēja apiet šos uh, noteikumus. Svarīgākais ir uh, autovadītājs. Viņam ir tiesības doties uh, at, pie ģimenes, atpūsties, un gal galā viņi nav nekādi klejotāji. Viņiem ir tiesības atgriezties savās dzīves vietās un vietās, par kurām viņi ir, nevis vietās, par kuriem viņi vienkārši vienojas ar savu darba devēju. Bija arī tāda doma, ka uh, visi arī varētu saņemt uh, līdzīgu atalgojumu par līdzīgu darbu, jo transporta uh, sektorā būtu jāievēro mm, princips vienāda samaksa par vienādu darbu. Uh, nu, eh, savā ziņā eh, sekojot eh, norīkošanas darbā direktīvas nosacījumiem un piemēram. Nu, bija tādi, kas mm, to aizstāvēja, runājot par sociālās aizsardzības nepieciešamību. Gala rezultāts ir gan elastīgs, bet uh, Mums, protams, ir arī jānovērš tas, kā automašīnas bez krāvas brauka apkārt pa Eiropas ceļiem. Eh, jālikvidē arī iespēja veikt nelikumīgu kabotāžu, jātiek galā ar čaulas kompānijām un eh, citām nelikumīgām praksēm. Un eh, ideja ir noteikti skaidrus nosacījumus par uh, tādām uh, lietām, tie tehniskām, kā elektroniskie tahogrāfi, uh, eh, bet arī citām lietām. Uh, elektroniskajiem tahogrāfiem šeit, protams, būs ļoti liela loma. Tika panākta virkne uh, kompromisu. Un uh, galvenais ir tas, ka uh, Eh, strādājušiem tik nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīgs spēles laukums. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Vanderkampa kungs, eh, paldies eh, priekšētāji. Turpinot Kilens kundas teikto, varu apstiprināt, ka mobilitātes pakete viens ir integrēta pakete, kurā ir iekļauta nu, darbinieku nosūtīšana, kabatāša un braukšanas laiki. Uh, Mēs zinām, ka pēdējo dienu un nedēļu laikā šis uh, jautājums ir kļuvis politiski ļoti sarežģīts, jo tas skar Eiropas Savienības vienotā tirgus kodolu. Manā ziņojumā par braukšanas un atpūtas laikiem uh, viss ir paredzēts, lai atvieglotu autovadītāju darbu. Tas nav tik eh, cieši saistīts ar ikdienas braukšanas laiku un atpūtas laiku. Tas ir skatīts atsevišķos dokumentos. Mēs šo jautājumu tieši neskatām. Mēs šeit runājam par atpūtas laiku nakts laikā un nedēļas nogaļu laikā. Un galvenais jautājums ir, kur tieši autovadītājs pavada šo atpūtas laiku. Kā mēs esam pieredzējuši uz daudziem ceļiem Eiropā, Eiropā smagi auto tiek novietoti nelikumīgi, nav nekādu labierīcību, un tādēļ mēs esam atbalstījuši Eiropas komisijas priekšlikumu. Un tādēļ mums savā veidā palīdz arī Luksemburgas uh, Eiropas Savienības tiesa, kas norādījusi, ka atpūsties nedrīkst auto kabīnē. Mēs uh, Eh, mēģinam to risināt, aizliedzot šādu veidu atpūtu, bet ar ļoti ilgstošu pārejas posmu. Vēl viens aspekts ir, kad eh, vadītājs atgriežas mājās. Mēs nevēlamies, lai vadītāji prom no mājām būtu ilgāk par četrām nedēļām. Viņiem būtu jābūt iespējai atgriezties laicīgi mājās, un viņu darbdevējiem tas būtu jānodrošina. Vismaz vienu reizi četru nedēļu laikā. Un tad ir īsa īs atpūta nedēļas nogalē, kas ir iespējama atbilstoši aprīkotās stāvvietos, stāvvietās. Vēl viena daļa šajā dokumentā attiecas uz autobusu vadītājiem, un, kā jūs zināt, priekšētāji pasažieri nav tas pats, kas krāvs konteineri. Tādēļ autobusu vadītājiem ir lielāka elastība nodrošināta nevis 16 stundu darba diena, bet nedaudz lielāka elastība attiecībā uz tā dēvēto 12 dienu noteikumu. Priekšsēdājas kundze, eh, šajā ziņojumā un pārējos divos ļoti svarīgs eh, elements ir šo normu izpildi. Mēs eh, darām visu iespējamo, lai 2024. gada 1. janvārī otrās paudzes viedie tahogrāfi tiktu ieviesti Papildus tam ir uh, e, pastakastīšu uzņēmumi, uh, šī problēma ir jāatrisina par katru cenu. Un vēl nedaudz par kabatāžu un darbinieku nosūtīšanu. Ir jāpārliecinās, ka divi stingri regulējumi nekavē vienotā tirgus elastību. Pašlaik ļoti pietrūkst auto vadītāju. Aptuveni 5000 neaizpildītu darba vietu ir šajā nozarē, un mēs varētu to atrisināt, nodrošināt labus darbu apstākļus un lielāku elastību. Paldies! Paldies tālāk vārds Ertuga kungam. Jā, paldies, priekšsētājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. No nu, sākumā gribu pievērsties tam, ko iepriekšējie runātāji uzsvēra. Uh, proti tam faktam, ka mēs Eiropas autoceļos piedzīvojam pat labam tādu situāciju, kas lielākajā daļā vairs nav izturama. Tā nav vairs izturama tām valstīm un reģioniem, kuri vairs infrastruktūra ziņā to nevar pievārēt, un arī tiem, kas ikdienu strādā kas strādā tālu no viņu dzimtenes un tālu no viņu ģimenēm. Uh, Tas ir saistīts arī ar to, kas tika pieminēts. Šis amats vairs nav tik interesants un pievilcīgs. Nu, nevienmēr runā tikai par naudu, ja mēs raugamies uz vidējiem ienākumiem, it īpaši šoferi Dienvidā Austram Eiropā, tad tie ir virs vidējā. Taču vienalga arī tur pietrūkst šoferi, līdz ar to tas nav tikai naudas jautājums, un tas ir saistīts ar to, ka darba apstākļi ir slikti, Nosacījumi ir slikti. Ja jūs trīs mēnešus esat ceļā un vienu mēnesi varat būt mājās un tad atkal trīs mēnešus ceļā, tad kaut kādā brīdī jums vienkārši vairs negribas tā strādāt. Un tādēļ bija pareizi, ka Eiropas komisija iesniedza šo mobilitātes paketi. Un kā abi mani kolēģi referenti e, pareizi pieminēja, Runiet par to šo sektoru Eiropā izveidot tā, lai pirmkārt mēs varētu šo vienoto iekšējo tirgu uzturēt, lai tam būtu iespējama pieeja, bet vienlaikus, a, lai tie, kas tikai a, savus biznesa modeļus izveidojuši ar sociālo dempingu, lai a, tiem atņemt šo darbošanās pamatu. Situācija ir tāda, ka pagājuši gad jūlijā barsojām parlamentā un visus trīs dosie noraidīja. Ir pagājis gandrīz gads, dārgie kolēģi un kolēģis, un mēs esam nodarbojušies ar šiem jautājumiem. Mēs esam diskutējuši arī starp frakcijām, esam uh, iesnieguši kompromisus. Protams, ka kompromisi ir lēmumi, kas nepatīk absolūti visiem, bet nu, tie, tieši tādēļ tas arī ir kompromiss un tādēļ bija tik labi, ka pēc 3. decembra, kad uh, padomē bija tā sauktā vispārējā pieeja ir vairākuma nostāja, ka mums pēc tam bija iespēja balstoties uz to, uh, formulēt uh, risinājums un turpināt darbu. Tos esam tagad uh, iesnieguši un dažādi reglamenta punkti. Es tos saukšu par trikiem. Man ļoti žēl, ka tos mēģina apiet, bet nu tas tā ir. Taču fakts ir tāds, ka šī likumdošana ir nepieciešama. Ir simtiem tūkstoši šoferi, kas gaida to ir uzņēmumu, kas beidzot grib uh, kārtīgi izturēties pret viņu darbiniekiem, kas ir nopietni uzņēmumi. Viņi gaida šo likumdošanu. Kas notiktu, ja šī likumdošana netiktu pieņemta? Tad šis mežonīgo rietumu stāvoklis ar daudzām pelēkajām zonām turpinātos uz mūsu autoceļiem. Tika jau pieminēts, ka daudzas dalībvalstis vienpusēji uh, ieviesīs uh, pasākums. Uh, un Eiropas komisija atkal būs spiest reaģēt. Tādēļ aicinam vēlreiz atbalstīt šo kompromisu, kas manā dosjē proti pielāgošanās norisēm autotransporta nozrē, runājam arī par kabotāžu, par ko es šeit runāju. Par vājiem punktiem likumdošanā septiņu uh, dienu laikā trīs uh, operācijas ir iespējams. Mēģinam to par jaunu uh, izveidot, jo tas vienkārši nebija iespējams ar eh, iestādēm to izkontrolēt. Mēs esam atraduši risinājumu, ko arī Austrum Eiropas valstis atbalsta. Nu tā tad eh, viss eh, kopā tā ir laba pieeja un tā ir pelnījusi pozitīvu attieksmi. Paldies! Paldies! Tagad Empel komitejas vārdā Bahkungs vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdājas kundzei. Es gribu teikt paldies eh, nodarbinātības komitejas eh, deputātiem. Gribu sākumā teikt to, ka esam ļoti labi strādājuši un tādu solīdu tekstu iesnieguši. Diemžēl esam kā gūstekņi, un mūsu ziņojums ir tā kā gūstekņi, lai balsot par visu pakotni kopā. Es nerunāšu vairs par saturu. Kilonens kundze uh, Ah, Vims Vandekams un Ismāls Ertuks par to pietiekoši runāja. Es ah, gribu runāt tikai par bezatbildīgo situāciju, kādā a, ah, tagad esam, vai to gribam. Lai šis, šī pakete vienkārši izniektu. Es domāju, ka tas ir bezatbildīgi. Un noteikumi, par kuriem tika runāts, un šīs situācijas turpinās uz autoceļiem, atpūtas laukumos, un ja turpinam šādu situāciju un aizvien vēl paliek apiešanas iespējas esošai likumdošanai, dažādai konkurencei un noteikti arī vieglajām grāmatas automašīnām jārod risinājums. Tādēļ, kolēģi, es ceru, ka nākamdien mums būs pietiekami daudz atbildības, lai mēs uh, kārtību radītu uz mūsu ielēm un lai uh, šoferi beidzot strādātu cieņpilnos apstākļos. Paldies! Paldies nākamā runātāja Dlaba Jovas kundze. Paldies! Man personīgi šodien ir liela vilšanās. Mēs palaidām garām lielisku iespēju pieņemt lēmumus, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropas ekonomikai. Mēs zaudējām šo iespēju neatbildīgu politiķu dēļ. Uh, Šodien mums vajadzēja pieņemt īpašus noteikumus, kas ir ļoti būtiski ņemot vērā lielo mobilitāti transporta nozarē. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu autotransporta vadītājs un autopārvadātājs no nenoteiktības. Mēs nevēlamies, lai dalībvalsts atsevišķi piemērotu šādus noteikumus. Mēs esam palaiduši garām šo iespēju. Tā vietā, lai uh, risinātu situāciju, mēs esam atkāpušies atpakaļ. Uh, Iekšējais tirgus paļaujas uz eh, transportu, preču transportu eh, pāri robežām, noteikumi ir attiecīgi jāpiemēro. Tādēļ, kolēģi, atstāsim politiku aiz mums, sameklēsim risinājumu un vienosimies par kompromisu. Mums būs vēl viena iespēja nākamnedēļ, tā ir mūsu atbildība, tieši tādēļ mēs esam ievēlēti šeit šajā parlamentā. Paldies! Paldies, Vela kundze, komisijas vārdā. Atvainojiet, Elkungs. Labajovs kundze, vai pieņemsiet uh, zilās kartītes jautājumu? Kramerkungs. Šodien uh, tas, kas tiek kritizēts. Uh, pirmdien 1600 grozījums jūs saņēmāt, bija divas stundas laika, lai reaģētu, jo tad termiņš jau izbeidzās jauniem grozījumiem. Šāda procedūra 15 gados šeit parlamentā neesmu piedzīvojis, tas ir nedemokrātiski līdz uh, kauldziļumam. Kāda būs problēma nākamnedēļ balsojot? Protams, ka mēs gribam tikties un meklēt kompromisus, bet citi referenti nemaz nebija iesaistīti, un tādēļ ir pareizi, ka mēs šodien nelemjam par to. Un es negribu divās stundās izlasīt 1600 grozījumus un vēl reaģēt. Tas nav demokrātiski un parlamenta necienīgi. Paldies tagad Labājevs kundze. Paldies, cienījamies kolēģi. Es kā pirmā vēlētos, lai būtu vienkāršs un tieši balsojums, bet mūsu atbildība ir uh, auto pārvadātāju priekšā, kuri saskarās ar tiesisko nenoteiktību. Pat ja mums būtu bijusi jāpavada visa nakts sagatavojoties balsojumu, tā tomēr ir mūsu atbildība, tāpēc jau mēs šeit strādājam. Paldies, tālāk, uh, Velkungs, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze, cienījamie deputāti, referenti. Bultas kundze vispirms vēlas paust atvainošanos par to, ka nespēja šeit būt klāt. Mobilitātes pakete, protams, ir viena no prioritātēm komisijai un it īpaši komisārai Bulcei. Diemžēl viņai ir jāpiedalās neformālajā transporta padomē, kas notiek Bukarestē. Maijā, kad komisija pieņēma pirmo mobilitātes paketes daļu, tajā bija mērķis uzlabot ceļu transporta apstākļus, nodrošināt godīgu konkurenci un izvairīties no iekšējā tirgus sadrumstalotības dažādu nacionālu noteikumu dēļ. Un arī samazināt administratīvo slogu operatoriem un nodrošināt efektīvāku un mērķtiecīgāku kontroli, eh, ņemot vērā digitalizāciju. Kopš tā laika mēs esam eh, garu ceļu veikuši un īpaši lielu paldies vēlos teikt trim eh, referentiem. Kilonens kundzei, Vandekam kungam un Ertug kungam, kas ir ļoti spēcīgi palīdzējuši šo procesu virsīt uz priekšu. Uh, Jau no paša sākuma mēs zinājām, ka tas būs maratons, nevis sprints. Likmes ir ārkārtīgi augstas, tādēļ bija nepieciešams ilgāks posms, lai šos priekšlikumus rūpīgi izstrādātu un apzinātu. Vispārējā pieeja, kas tika panākta pagājušā gada decembrī padomē un um, sadarbojoties referentiem un ēnu referentiem parlamentā, mēs esam pietuvojušies labam kompromisam, uh, šai svarīgajai uh, likumdošanas paketei par ceļu transportu. Tagad ir nepieciešams strauji virzīties uz priekšu, ir nepieciešams stabils ietvars nākamajiem gadiem. Nozari nevar vairāk gaidīt, un vienošanās parlamentā parādīt to, ka parlaments ir gatavs risināt tos izaicinājumus, ar kuriem saskars šī nozara. Parlamenta intensīvais darbs mums. Uh, deva iespēju nonākt pie mazstrīdīgiem risinājumiem dažādās jomās, tādās kā pastiprināt sadarbības ar eh, nacionālām lēmējiestādēm, labāk digitālo rīku izmantošanu, tādu kā tahogrāfija, elektroniski kravas dokumenti un deklarācija iesniegšana, kā arī Eh, nosacījumi attiecībā uz vieglajiem kravas transporta līdzekļiem. Tāpat Eiropas parlaments pēdējās diskusijās arī koncentrētās eh, uz neat, vēl neatrisinātiem jautājumiem. Tie ir kabotāžas noteikumi, vadīšanas atpūtas laiks un arī eh, nosacījumi, kas skar nosūtītos strādā, strādājošos transporta jomā. Mūsuprāt, kompromisa priekšlikumi ir ar labu līdzsvaru un atbilst komisijas priekšlikumiem kopumā. Labākie darba apstākļi, mazāk administratīvās slodze un digitalizācijas iespēju izmantošana. Šajā etapā e, komisija patur spēkā vispārīgas iebildes, bet tā ir gatava turpmākām diskusijām, lai panāktu vienošanos par šiem prioritārajiem dosijiem. Mēs varam atbalstīt visus grozījumus, kas eh, uztur spēkā līdzsvaru starp eh, transporta pakalpojumu sniegšanu, uzlabotiem darba apstākļiem un administratīvās slodzes samazināšanu. Un tagad pāris apsvērumi atsevišķos aspektos. Iesākumā lēks speciālis attiec, jeb īpašais likums par nosūtītiem strādājošajiem. Kad direktīva tika pārskatīta, bija skaidra apņemšanās ieņemt specif pieņemt specifiskus noteikumus eh, autotransportā. Tā saucamais sadalītais modelis nosūtītiem strādājošajiem atšķiroties no komisijas piedāvātās pieejas, roda labu līdzsvaru starp autovadītāju sociālajām tiesībām un operatoru brīvību sniegt pārobežu transporta pakalpojumus. To atbalsta referents, un tas ir iekļauts padomas vispārīgajā pieeģā. Turklāt mēs atbalstam nosūtīšanas prasības autotransporta nozarei, kas ir maksimāli vienkārši piemērojamas un kontrolējamas ar digitālajiem rīkiem. Mēs uzskatām, ka Kelorens kundzes piedāvātā pieeja sasniedz šos mērķus. Tālāk pāriešu pie vadīšanas atpūtas laika. Šis ir jūtīgs temats, kurš tiešā veidā skar ceļu satiksmes drošību un darba apstākļus. Komisija uzskata, ka Eh, vadītājam ir jābūt ikdienas satpūtai ceļā un, eh, un savās mājās, un nevis kravas auto kabīnē, bet vienlaicīgi vadītājiem ir jānodrošina e, eh, pietiekamas atpūtas iespējas. Tāpēc šādu iespēju nodrošināšana ir būtiska. Komisija atbalsta un veicina drošu parkinga vietu izveidošanu, atbalstot to ar Eiropas Savienības budžetu. Esmu pārliecināts, ka komisija turpinās pielikt savus pūliņus, eh, meklējot finansējumu iespējas caur Connecting Europe iespēju. Pasažieru transportā vēstījums ir skaidrs pēdējo nedēļu laikā. Atsevišķi vadīšanas atpūtas eh, noteikumi eh, nav piemērojami autobusu vadītājiem Vēstījums ir sadzirdēts, un mēs esam gatavi sākt visaptverošu izvērtējumu attiecībā uz specifiskiem noteikumiem šiem autovadītājiem, ja parlaments tā pieprasīs. Pilnīgi noteikti mūsu mērķis ir tas pats - uzlabot vadītāju darba apstākļus un ceļu satiksmes drošību. Un noslēgumā es vēlos runāt par uh, piekļuvi profesijai un tirgumu. Kabotāžas sakarā esmu gandarīts, ka referents uztur spēkā jēdzienu par neierobežotu operācijas skaitu zināmā laika periodā, kā to piedāvāja komisija. Kabotāža Eh, atvēsināšanas periods un eh, kravas auto atpakaļ atgriešana ir bijis eh, debašu temats, un mums izdevās panākt līdzsvaru šeit. Pienākums atgriezties mītnes zemē kravas auto ir paredzēts ar atsevišķiem papildu kritērijiem, kā arī ir noteikumi atgriezties vadītājiem regulāri mājās. Priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti, darbie kolēģi! Es cerīgi raugos uz šīm debatēm, lūdzu rūpīgi pārdomājiet saiknes starp dažādām jomām mobilitātes paketē. Es aicinu visus rīkoties konstruktīvi un koncentrēties uz risinājumiem, kas skār ceļu satiksmes nozari un strādājošos, un to nozīmē Eiropas ekonomikā. Šis balsojums būs izšķirīgs mūsu turpmākajam darbam. Paldies par uzmanību, paldies priekšsēdētāji, paldies! Nākošais runātājs, eh, eh, deputāte Lope Fontaņie. No Empla komitejas paldies priekšsēdētāji. Ar skumjām atzīmēja, ka pēc ilgiem darba mēnešiem nav sasniegt pilnīgi vieniešanās norāda, ka jāņem vērā reālais stāvoklis trans, autotransportā Eh, ir eh, gan attiecībā uz attālumiem, gan uz pavadīto laiku. Un šī pakete ir veids, kā meklēt kopīgo labumu šajā nozarē. Ir ļoti nozīmīgi aizsargāt strādājošos un garantēt viņu drošību un satiksmes drošību. Mums visiem izdevās eh, pavirzīties uz priekšu, tomēr mēs nevaram pieļaut nelegālas prakses izmantošanu. Eh, protekcionistiskiem mērķiem. Mēs nevaram atteikties no preču un personu pārvietošanās brīvības, apmešanās brīvības un pakalpojumu sniegšanas brīvības, kas ir pamat uh, jēdzienu mūsu vienotajā tirgu. Ja mēs vēlamies e, ekonomiski, sociāli un teritoriāli kohēzi, kohēzīvu Eiropu, mēs nedrīkstam veidot barjeras vienotajā tirgu, kuru ar tādām grūtībām esam izveidojuši. E, paldies, un tagad dodu vārdu no Tautas partijas e, deputātei, deputātam Delī fuvarozási piac és szolgáltatások nyújtásának szabadsága épp vienoto pārvadājumu tirgus un pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kaut kas tāds, kas ir bijis virzītājs spēks Eiropas ekonomikā līdz šim. Uh, Diemžēl dažas dalība valsts ir pieņēmuši nacionālos pasākums, kas ir radījuši sašķelšanos eh, vienotājā transporta tīklā. Priekšlikumi no Eiropas komisijas eh, arī nav neko uzlabojuši. Īstenībā tās sašķēluši valstis vēl vairāk starp centra daļu un perifēriju. Un ir virkni priekšlikumu, kas vienkārši nav īstenojami. Padomē, deviņas bija, valstis bija pret, viena atturējās, un tomēr šo priekšlikumu dabūja cauri. Tagad eh, kārta parlamentam. Mēs visi runājam par pamatu principiem, par Eiropas vērtībām, bet tāpat laikā viens no pilāriem Eiropas Savienībā, respektīvi brīvu pakalpojumu sniegšanu un vienotais tirgus kā tāds, abi šie principi ir apdraudēti. Ja ir problēma ar autotransportu sektoru, tad uh, Skaidrs, ka tas ietekmē visu ekonomiku. Ražošana kļūst dārgāka un gal galā papildus maksās tieši iedzīvotāji. Mums ir jāatgriežas pie sarunu galda, jāatrod īsts kompromiss, kam mums vajag laiku. Bet nekas vairs no tā nenotiek. Ir jau par vēlu. Mūsu sasaukums beidzas. Un politiskās grupas ir absolūti sašķēlušās. Mums vairs nav iespējama mierīga saruna par šo tematu. Es, Ir iesniegt vairāk kā tūkstots grozījumi. Vai šādā gadījumā būs iespējams nonākt pie laba risinājuma? Mēs jau gadiem esam tam tērējuši. Es domāju, tas ir jāatliek jaunajam sasaukumam. Labāk nekāda vienošanās nekā slikta vienošanās. Respektīvi. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runas laiku, jo ir ļoti garš runātājs sāraksts. Deputātā Jāla Sendera, tagad sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti žēl, ka šodien debatēs nepiedalās komisāra Bulčā. Kā ēnu referente vēlos pateikties par labo sadarbību ar referenti un ar pāriem kolēģiem, lai varētu stiprināt kontroli šajā jomā un arī obligātu eh, tahogrāfu ieviešanu Katrā gadījumā mēs nevēlamies, lai šādas kontroles būtu diskriminējošas vai radītu ksenofobijas eh, pamatus. Mēs uzskatām, ka ir jāatvieglo vadītājam visas iespējas, lai izma, eh, un to var panākt ar digitālajiem rīkiem, lai nebūtu jāparedz ilgas apstāšanās ceļā, lai kontrolētu biezās dokumentu paketes. Turklāt arī mēs esam pret eh, to, ka eh, kravas autori jānosūta atpakaļ uz mītas zemi. Mēs vēlamies, lai šāda atgriešanās būtu elastīga, un tas attiec uz mūsu spāņu un portugāļu autovadītājiem. Paldies! Nākošais runātājs Roberts Zīle. Vispirms vēlētos pateikties parlamentu priekšsēdētājiem Tajānī. Viņš vakar eh, pārskatīja lēmumu par eh, balsošanu, jo tā Eiropas parlaments šādā gadījumā tiktu uzskatīts par uh, Eh, vairākuma balsojuma padomē izpildītājs tikai. Politika vienmēr nozīmē kompromisus, un Trāna pirms gada jau to panāca, bet tā kā plenāra sēdē eh, balsojumā šis eh, risinājums zaudēja, tad mēs īsu, īstu atbildīgu risinājumu šeit nepanāksim. Un tas nenotiks ne līdz nākamajai nedēļai, ne līdz sasaukuma beigām. Kā eh, mūsu iestāde izskatās eh, mobilitātes pirmās paketes kontekstē? Grupas ir sašķeltas, eh, par diviem ziņojumiem nav iespēja vienoties no šīs paketes. Viena, neviena grupa nav īsti vienota, jo visur kāds grib atturēties balsojumā. Un pat, ja mēs turpināsim nākamēnes tādā pat veidā, ko tas īsti nozīmēs eh, iedzīvotājiem pirms vēlēšanām. Viņi domās, ka politiķi ir gatavi eh, upurēt vienoto tirgu eh, tikai, lai izpatiktu dažām nacionālajām interesēm, lai tiktu pārvēlētiem. Un mēs nevēlamies, lai uz mums tas skatās. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Bilbao Barandika. Paldies, priekšsēdētājs! Transporta laba funkcionēšana ir ļoti būtiska konkurētspēja. Šī mobilitātes pakete ir viens no pamattekstiem, lai atrisinātu fragmentāciju, ko rada soci iekšējais sociālais dempings un nevienlīdzība tirgus piekļuvē. Tāpēc ir svarīgi noteikt kopīgus standārtus un risinājumus. Uh, Un tāpēc es atbalstu kompromisu priekšlikumus visu trīs viņam sakarā. Mūsu piedāvātie pasākumi uzlabo darba apstākļus, ceļu satiksmes drošību un transporta efektivitāti un gatavo ceļu tām, lai nākotnē digitalizācija un dekarbonizācija varētu uzlabot mūsu dzīvi. Pilsoņi mūs ir ievēlējuši, lai mēs e, mēģinātu vislabāko, bet mēs zinām arī, ka labākais ir naid, e, ienaidnieks labajam. Šī mobilitātes pakete nav vislabākā iespējamā, bet e, tajā ir pietiekami daudz vienošanos, lai uzlabotu stāvokli salīdzinājumā ar esošo. Paldies, un tagad uz divām ar pus minūtēm deputāte Delī. Dārgie kolēģi! Nu, jau mēnešiem ilgi mēs strādājam, lai uzlabotu e, transportā strādājošo darba apstākļus. Mēnešiem ilgi šie strādājošie ir kļuvuši par ķīlniekiem savu valstu interesēs. Mēs runājam par strādājošajiem, kuri nereti strādā ilgas stundas periodus, neredzot savas ģimenes, guļot uh, auto stāvvietās, savā auto kabīnēs. Uh, sociālais dempings, ko organizē nozars lielās grupas, eksploatē strādājošos līdz iz, izsīkumam ar ļoti smagām sakām ceļu satiksmes drošībai. Nogurs autovadītājs uz autoceļa ir apdraudējums sev, kravai un visiem pārējiem ceļu lietotājiem. Ir jānoraida parlamentā nozarē strādājošo eksploatāciju, kādu to piedāvā komisija un atsevišķi zālē esošie. Noraidīsim visu, kas ir e, likumdošana modernai verdzībai uz autoceļiem. Cienīgi darba apstākļi un vienlīdzīgas tiesības attiec uz visiem Eiropas Savienības teritorijiem. Mēs nevēlamies otrās kategorijas strādājošos, tāpēc Mēs turpināsim cīnīties, lai nosūtīšanas direktīva tiktu attiecināt uz visiem un nevis pēc izvēles uz dažiem. Mēs nevēlamies, lai uh, uz ceļa atrastos uh, autovadītāju spēku izsīkumā. Tāpēc mēs, mēs nevēlamies lai tiktu pieļauti sociālie džungļi, kuros varētu pūst visi vēji vai tukšas kravas automašīnas, kas atgriež tukšas savā bāzē. Mēs vēlamies, lai kabotāža tiktu regulēta, bet, dārgie kolēģi, Eiropas Savienībai ir jātur savi solījumi. Visi pieprasa sociālo Eiropu, veidosim tādu. Mēs pieprasām, lai ik viens apzinātos savu atbildību. Visiem ir jāveic savs darbs un nevis jādomā tikai par savām, savas valsts interesēm. Ko šeit mēs garantējam? Mēs garantējam esošo likumu labu piemērošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, nākošais runātājs deputāti Gonsalesa Peņas, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! nevarētu pieļaut to, lai sociālais dempings e, tiktu izmantots darba apstākļu attaisnošanā. Mēs zinām, ka ir, e, mēs zinām, ka notiek šantāža, lai, piemēram, spāņu autovadītājs saņemt mazāk atalgojumu vadot auto ārpus Spānijas. Tāpat mēs pieprasām, lai autovadītāji varētu cienīgi atpūsties gultā atpūtas laikā, lai viņiem nebūtu jādzīvo nedēļā, nedēļām ilgi ārpus savas darba vietas, lai tiktu izveidot inteliģentie eh, tahogrāfi un lai tiktu apkarota nelai. nelai nelojālā konkurence. Šeit ir runa par darba tiesībām, par cienīgu darbu un par drošību uz ceļiem. Merci. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Damato EFDD grupas vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Autopārvadājuma nozare ir nepieciešams tūlītējas atbildes uz daudziem, daudziem izaicinājumiem. Uh, Mēs redzam verdzībai atbilstošus darba apstākļus šai nozarē. Cilvēki ir spiesti gan ēst, gan gulēt savos transporta līdzekļos, bez iespējas atgriezties mājās pie saviem mīļotajiem. Tāpat ir problēma ar sociālo dempingu, negodīgu konkurenci. Vajadzētu būt vienotiem noteikumiem visiem uzņēmumiem šajā nozarē. Mums ir nepieciešams mudināt maksāt taisnīgu atalgojumu, un ir nepieciešams arī skatīties uz algu līmeņiem. Tur ir jārod līdzsvars, tā ir mūsu atbildība. Šajā sasaukumā vēl mēs nevaram izvairīties no šīs atbildības, tāpēc nākamnedēļ tiksimies Trānu komitejā, lai censtos nonākt pie atbilstošiem sociālām tiesībām. Une minūte. Mājers kungs, e NF grupa, viena minūte. Jā, dankeschön, Frau Präsident. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Esiet godīgi attiecībā cilvēkiem ārpusē. Laiks ir par maz, lai mēs uh, pazustu tukšajos vārdos. Esiet godīgi un pasakiet, mobilitātes pakete numur viens šajā sasaukumā netiks pieņemta. Tā netiks pieņemta, un tas ir bēdīgi. Bēdīgi ļoti daudziem vadītājiem Eiropā. Kur tad mēs esam? Nekas daudz jau nav mainījies attiecībā uz to, kur šī pakete bija pirms gada. Ko mēs tagad panāksim? Īstenībā pretējo tam, ko vēlējāmies, respektīvi darba apstākļu uzlabošanu kravas auto vadītājiem. Uh, Austrijas prezidentūra nāca ar savu priekšlikumu, kas no tā izvērsās nekas, un tam ir iemesli. Pirmkārt, diametrāli pretēji nostāja sociālistiem un Eiropas tautas partijai, kas nepieļāva nekādas e, izmaiņas. Un tad ir e, vēl haotiska zaļo komitejas vadība, kas e, neko neuzlaboja, kas īstenībā ir pretdemokrātiska, neoficiāls koordinātoru sanāksmes rīkojot, neuzaicinot visus koordinātors. Tas ir par iemeslu visam. Delī kundze, es jūs redzēju, Mejerkungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no deputātas Delī? Lūdzu. Es neakceptēšu šajā parlamentā, ka tiktu apstrīdētas manas kompetences transporta komitejā. Es norādu, ka jūsu grupā vēlas sagraut Eiropas projektu, un manā komitejā, kā priekšsēdētājs, darīšu visu, lai uzlabotu darba apstākļus strādājošajiem. Es to jums saku aci pret aci. Es nezinu, par ko jūs sevi uzskatāt, lai lemtu par manas vadības darba kvalitāti. Es nevaru akceptēt jūs sacīto. Majerkungs, jums ir pusminūte atbildēt. Delī kundze, nu tas jums ir jāpieņem šobrīd, jo jūs labi zināt, ka jums bija neoficiāls koordinators sanāksums, neuzaicinot visu frakciju koordinators. Uh, Un nestāstiet man, par ko man sevi turēt, par ko jūs sevi turat, ka jūs apējat vēlētāju tiesības un norganizējat šāds neformāls sanāksmes. Jā, šeit nav zilo kartīšu debate šobrīd, un tagad dodam vārdu deputātei Lukacevskai. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vērsties eh, pie priekšsēdētājs un visiem, eh, visām politiskajām grupām. Netērēsim laiku šajā sasaukumā šai paketei. Tur ir vairāk kā pusotras tūkstots grozījumu. Kompromisa tur nebūs. Vismaz ne, neviens saprātīgs kompromiss. Mēs neesam gatavi pieņemt šo mobilitātes paketi. Tāpēc ir jāievēro vienotās tirgus un jāierobežo uh, Ehm, negodīga konkurence, bet mēs to nevaram izdarīt ar šo paketi šobrīd. Ir ja nepieciešams nodrošināt pietiekamu patērētāju tiesību aizsardzību, un es piekrītu Delī kundzei, mums nav jāskatās tikai un vienīgi uz savas valsts interesēm. Dāmas un kungi, kas notiek Eiropas parlamentā? Nu, tas ir vienkārši kaunpilni. Protams, ka mums ir jācīnās pret pārkāpumiem un eh, jālabo eh, nepareizās lietas, bet kā tad ar tukšajiem braucieniem? Vai tad tas nav jāapkaro? Tāpat eh, autovadītāja norīkošana. Mēs par to vienojāmies, un tad jūs vēlaties šos pārvadājumus ierobežot. Vēlaties ierobežot arī uh, atgriešanos eh, uz piecām dienām savā dzīves vietā. Un kā tad ar palikšanu viesnīcā? Ja šādu viesnīcu īsti nav un nav arī atbilstošu stāvvietu, un es pati kā ēnu referente Lukaševskas kundze, zilās kārtīts jautājums no Ratkas kunga, vai jūs pieņemat? Lūdzu. So, jetzt geht's. Nu, man ir divi konkrēti jautājumi kolēģei. Pirmkārt, tad, kad viņa runā par vienotā tirgus brīvību tik kaislīgi, vai jūs ar to domājat uh, to, ka tās ir vienot, vienotais tirgus, kas ir brīvs no sociālajiem uh, principiem. Un vai jūs apzināties otrkārt, ka drīz ir vēlēšanas, cik ilgi tad mums jādiskutē par šādiem tiesību aktiem, līdz tie beidzot būs nobrieduši? Un Kādēļ tad mēs esam šeit ievēlēti, ja ne tam dēļ, lai uzlabotu eh, darba apstākļus? Es eh, Vācijā esmu runājis ar daudziem rumāņu un citiem autovadītājiem, tas vienkārši nepieņemam, kādās apstākļos viņi eh, dzīvo un strādā. Atbildēja 30 sekundes. Jā, nu man ir viedoklis, ka mēs nepaspēsim nonākt pie saprātīgiem kompromisiem uh, Kas attiecas uz kabotāžu, Tātad, ja izbraukšanas vieta kādam braucienam nav attiecīgi dzīvesvietas valsts, tad tā ir kabotāža, respektīvi tā ir nosūtīšana vai norīkošana darbā. Tātad e, auto, kas izbrauc cauri vairākām valstīm, lai nonāktu pie savu pasūtījumu, jau šo, šobrīd vienīgi uh, e, kropļojot šo izpratnē. E, grazie, prezidente. Via preliminā... Demons kundze. Paldies. Vispirms vēlos norādīt, ka mums ir acīm redzot jāmaina um, šī tiesību aktu paketes nosaukuma no mobilitātes uz nemobilitātes paketi Mēs eh, bīdam šos dokumentus eh, no komitejas uz plenārsēdi jau vairāk kārt. Manuprāt, darbs ir eh, paveikts, kompromisi par kabotāžu, norīkošanu darbā, braukšanas un atpūtas laikiem ir panākti. Jā, man ir bažas par pārobežu kabotāžu, bet kopumā Uzskatu, ka esam pavirzījušies uz priekšu, esam sasnieguši progresu un ir nepieciešams virzīt uz eh, priekšu viedā tahogrāfa piemērošanu, jo tas ir vienīgais veids, kā pārbaudīt, ka šie noteikumi tiek ievēroti. Tāpēc es aicinu balsot vēl pirms šī sasaukuma beigām, jo tas ir vienīgais veids, kā varēsim pierādīt, ka esam paveikuši labu darbu e, iedzīvotājiem. Zlatovska kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Par ko mēs īsti šeit runājam? Mēs runājam par darba apstākļiem autovadītājiem, par viņa atpūtas laikiem, par tahogrāfiem un ka, ko tik vēl ne. Bet mēs visi labi, es domāju, saprotam, ka īstenībā runa nav par šiem minētajiem tematiem. Uh, kāpēc kravas šof, automašīnu šoferi e, protestē Eiropas parlamentā ārpusē šodien. Mobilitātes pakete neuzlabos situāciju autovadītājiem. Šeit runa par kaut ko pilnīgi citu. Runa ir par valstīm, par perifērējām valstīm, it īpaši Austrum Eiropā, bet arī Dienvidu Eiropā, kas tiks nogrieztas no e, kopējā autotransporta tīkla e, šeit nav runa īstenībā par darba apstākļiem, par eh, autovadīšanas apstākļiem, bet tikai un vienīgi par to, ka tiek sašķelts vienotais iekšējais Eiropas Savienības tirgus. Dāmas un kungi, valstis, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā, pieņēma faktu, ka ir vienots tirgus, un viņi izveidoja, attīstīja savu transporta tīklu, un tagad šīs valsts tiek nogrieztas. Un Beigsim runāt eh, aplinkus, nonāksim pie kompromisa. Jo kāds tad e, ir šis e, kompromiss, ja jau ir 1600 grozījumi, par kuriem paredzēts balsot? Vai tad to var saukt par kompromisu? Nē, nav nekāda kompromisa. Tieši tādēļ šim parlamentam nevajadzētu balsot. Atliksim šo nākamušajam sasaukumam. Latovska kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Ertu kungs vēlas to uzdot. Kolēģi, e, kolēģi, Es vēlos uzdot jums jautājumu, jo izskatās, ka debatas, ka kungi, kas ir runājuši pēdējā brīdī, nav bijuši klāt pēdējos mēnešos. Jūs un Lukašovska skundze bija mani ēnu referenti. Mēs taču kopā ar jums, ar kolēģi Teličku, ar kolēģi Kilonen kopīgi strādājam pie šiem kompromisiem. Kas tā tagad par akciju? Jūs bijāt klāt, jūs bijāt par, un tad pēkšņi esat pret, un tāda ir patiesība. Patovski. Atbildēs Latovskungam. Godājumie ja deputāti, šī nav pirmā reize, kad mēs tiekamies un runājam par šo jautājumu. Jā, tā ir taisnība, ka es arī atbalstīju kompromisus, un kompromisi tika noraidīti. Pagājušā gadā mēs bijām veidojuši kompromisus, tos noraidīja ar vairākumu, bet šodien, tieši šodien mēs nerunājam ne par kādiem uh, kompromisiem. Mēs eh, drīzāk runājam par pretrunām, kas ir Eiropas parlamentā, un šīs eh, pretrunas eh, tik vēl vairāk sadrumstalos tirgu. Un šeit runājam par kopējo tirgu. Eiropas Savienībai ir jābūt kopību tur un Teličs kungs viena minūte. Paldies! Vispirms es tiešām atbalstu parlamentu priekšsādātāju lēmumu, kas tad notiks īstenībā rīt, rīt būs tāda situācija, kad atkal būs tas pats, tāds pats grozījums skaits. Tātad tas nav īsti veiksmīgi. Otrkārt, ļoti žēl, ka priekšsēdētājs neatbalstīja vēstuli, ko rakstīja Ertoks Kilonens un es. Mēs šajā vēstulē, kas parakstījāmies zem tās, mēs piedāvājam konkrētus scenārijus, konkrētus priekšlikumus bet e, šie te priekšlikumi, kas tiek izskatīti, tie ir iesniegti tīšām, lai komplicētu visu šo procedūru, un ļoti daudzi to arī apstiprināja šodien, sakot, atliksim uz vēlāku laiku. E, un kas te būs nākamnedēļ? Vai mēs tiešām gribēsim šo iekšējo tirgu tik neperfektu, kā tas ir priekšlikumā, lai tas turpinātos kā līdz šim? Uh, arī sociālo jautājumu ziņā, vai arī mēs nonāksim pie šiem vienpusējiem pasākumiem, kas tāpat kā iepriekš ar jūsu atbildīgo atbalstu novedīs pie fragmentācijas. E, tātad zilā skatīts jautājums, bet mums ir ļoti daudz jābalso, tāpēc es nedošu vārdu zilai skatītē, došu iespēju nākamajam runātājiem izteikties. Tēlor kungs, liels paldies! Priekšsēdētāji, es domāju, ka ir pienācis laiks atkal atgriezties pie pamatiesību hartas, jo tur ir rakstīts, ka ikvienam strādniekam ir tiesības uz tādiem darba apstākļiem, kur pilnīgi tiek cienītas attiecīgā darbinieka tiesības uz veselību un labiem darba apstākļiem bet šobrīd mēs runājam par pārobežu transporta līdzekļu vadītājiem, kas strādā gluži pretēji ļoti necienīgos, neveselīgos un nedrošos apstākļos. Ko šeit var teikt par sociālām tiesībām. Tādas vienkārši nav. Ir arī ēnu nodarbinātības apstākļi, e, dažādas paskastīšu firmas. E, ļoti daudzi e, vadītāji ir spiesti pavadīt naktis savās kabīnēs un nav pieejams ne tolets, ne dušas un nekas tam līdzīgs. Tātad tas nav jautājums tikai un vienīgi par tiesībām. Te ir jautājums par drošību uz ceļiem. Statistiski esat lasījuši par nogurušanu šiem autovadītājiem. Um, šis nogurums, kas ir novedis pie ļoti daudziem nelaimes gadījumiem uz ceļiem, un mēs um, gribam, lai šāda negadījuma skaits uh, būtu um, minimāls. Mēs atbalstam divu nedēļu atsauces periodu, un mēs negribam, lai palielinātos šī nom, klejojošā nomadiskā ceļošana. Un arī šis te mm, pagarinātais atpūtas jautājums, iknedēļas jautājums. Šeit es gribētu atkal atzīmēt, ka ir tik daudz grozījumu, kas ir sajaukti vienā putrā, un šeit mēs ne, nestrādājam atbildīgi. Eh, paldies, es eh, tiek patraukts runātājs. Paldies! Es jau teicu, ka es vairāk nepieņemšu zilās um, kartītes jautājumus, jo mums ir jau no rīt no rīta jau ir iekavēta darba kārtība. Tālāk kā rīka un viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, šogad esmu tikusies ar strādniekiem no Filipīnām, kas strādā par transporta līdzekļu vadītājiem. Mēs runājam ties, par tiesībām, par uh, atalgojumu. 15 eh, dāņu kronas stundā ir atalgojums, kas tiek piedāvāts šiem eh, vadītājiem no Filipīna. Eh, tāpat laikā ir kolēģi nu, citām valstīm, kas saņem daudz pieklājīgāku atalgojumu. Tad šie filipīnieši vaicā, kāpēc viņu apstākļi, darba apstākļi un atalgojums ir tik zems un tik nožēlojams. Uh, Mēs spriedām par dažādiem darba apstākļiem, par to, ka viņi ceļo pa ceļiem un pavada līdz pat 16 stundām vienlai, vienā gabalā savos transporta līdzekļos, mašīnās, ir pilnīgi uh, noguruši, un vajadzētu izbeigt šo praksi. Mēs runājam par vienoto tirgu, un arī parlamentam skaidri jāsaka, vai mēs lemsim par darba laiku, vai arī aizsargāsim mūsu intereses. Ar to kundzi vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kabotāžas reforma, darba laika reforma un nosūtīšana šajā pakatā, paketē parāda mums to, ka Eiropas E, savienība ir tikpat sociāla, cik savā laikā Austruma Eiropas valstis bija demokrātiskas. Pēdējo stundu leģislatīva obstrukcija kārtīgi reiz parāda Eiropas Savienības reālo spēju uzlabot savu strādājošo darbu apstākļus. Tāpat arī tas parāda to, cik lielā mērā e, mūsu dalību valsts ekonomiskās intereses ir pretrunīgas, vēloties ideoloģiski